14. gada 7. aprīļa ir eh, iecelts par Igaunijas lauksaimniecības ministru. Harlems Dezirs no 2014. Eh, gada 9. aprīļa ir iecelta par Francijas ārlietu valsts sekretāri. Marija Grasa Kavaljo no 1. māja 2014. gadā uzņemsies jaunas uh, funkcijas, kas nav savienojamas ar deputāta darbu. Apsveicu padarā kungu Dezira kungu, kungu un